tiesībām, um, kā to ir noteikusi Eiropas Savienības tiesa savos lēmumos. Es gandrīz esmu beigusi. Cīņa pret homofobijai ir jāizpaužās arī kultūrā. Mēs kavējamies, bet visiem vajadzētu parunāt. Paldies! Neatkārtošu to, ko jau kolēģi ir teikuši. Mēs visi domājam vienādi. Runājot par institūcijām, kā kolēģi teica, esmu ļoti priecīga, ka mums ir pirmā rezolūcija par interseksuāļiem. Tas ir nopietns politisks signāls. Un mēs domājam arī par rezolūciju, par darbībām, ko komisija ir pieņēmusi. Manuprāt, šīs divas rezolācijas būtu tā kā mūsu devums nākošajai komisijai un nākošajam parlamentam, kas varētu rīkoties stingrāk. Jo es domāju, ka vēl ļoti daudz kas ir jāizdara, daudz kas ir panākts. Taču, runājot par padomi, dalību valstis nespēja vienoties par par šīm tiesībām vispār. Mēs tā kā dzīvojam viduslaikos. Preddiskriminācijas di direktīva ir jau desmit gadus bloķēta, un, ja domājam par parlamentu, Tajānī kungs bija viens no ģimenes kongresa, kas ir ļoti homobobiska organizācija runātājiem arī Citizen Go organizācijā, kas atbalsta Nešvils deklarāciju, kas ir ļoti homofobiska deklarācija, un daži cilvēki ir parakstījuši to. Tajānī kungs, piedaloties šādā organizācijā, nepārstāv mani. Tā ir liekulība, vislielākā, kādu esmu redzējusi. Paldies, Raintinga! Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Eiropas parlaments uh, nosoda uh, no, uh, dzimumu normalizējošās uh, operācijas. Un šis ir ļoti būtisks teikums, kas uh, mainīs vēsture. Un rīt šim parlamentam būs iespēja tik tiešām veidot jaunu vēsture. Mēs balsosim par pirmo rezolūciju par interseksuāļu tiesībām. Protams, mēs nevarēsim kompensēt visas tās uh, ciešanas, ko cilvēkiem ir nodarījusi līdšanai ideoloģija. Uh, obligātās operācijas, piespiedu sterilizāciju, kā arī diskrimināciju. To mēs visu nevarēsim kompensēt, bet, va, bet mēs varēsim rīt pateikt skaļi un skaidri, ka mēs esam gatavi cīnīties par interseksuāļu tiesībām šajā Eiropas Savienībā. Un tas bija jāpasaka jau sen, taču tagad notiek ļoti būtiskas lietas. Tagad visu LGBTI personu tiesības ir ļoti nopietni apdraudētas. Eh, šobrīd pastāv iespēja, ka mēs iesim soli atpakaļ, tāpēc Eiropas Savienība ir nepieciešams pieņemt eh, stratēģiju, kā mēs varam no tā izvairīties. Runājot par jauniem pasākumiem, kas ir saistīti ar LGBTI tiesībām un to aizsardzību, eh, šie pasākumi ir ļoti būtiski, lai cilvēki varētu izvēlēties, kā viņi dzīvo savu dzīvi. Uh, Runājot par ļoti konkrētiem pasākumiem, ir tas, lai komisija uh, virzītu uz priekšu horizontālo direktīvu padomē, un lai mēs to varētu iekļaut nākamajā uh, nākamajā periodā ir svarīgi arī nodrošināt pārvietošanās brīvību, jācīnās pret diskrimināciju, kurai Eiropas Savienībā ir pakļautas LGBTI personas. Tas mums ir jādara Eiropas Savienības pilsoņu labā. Paldies! Liels paldies! Un tagad es aicinu ministru Čāmu Lūdzu. Paldies priekšsarētai! Cienījamie deputāti! komisāra kungs. Vēlos pateikties Eiropas parlamentam par iespēju runāt par šo ārkārtīgi būtisku jautājumu. Un paldies, ka mums ir iespēja runāt par interseksuāļu tiesībām, kuras ir jāaizsargā visās dalību valstīs. Un tieši tādēļ es esat uzdevuši jautājumu padomei. Vēlos pirmām kārtām pateikties, ka uh, vardarbībai un diskriminācijai Eiropas sabiedrībā nav vietas. Un šie principi un vērtības ir iekļautas Eiropas Savienības līgumos, un mums ir nepieciešams cīnīties pret jebkāda veida diskrimināciju. E, visi šie principi ir iekļauti arī Eiropas e, pamatiesību hartā, un Eiropā mēs vēlamies e, dzīvot uh, Eh, cilvēka cienīgu dzīvi, mēs vēlamies būt toleranti un nodrošināt pret visiem vienādu uh, izturēšanos. Tieši tādēļ mūsu sabiedrība kļūst ar vien uh, daudzveidīgākā un iekļaujošākā. Šobrīd mums ir iespēja cīnīties par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm, pret jebkāda veida minoritātēm. Tas attiecas gan uz uh, cilvēkiem, kas pieder pie dažādām reliģiskām uh, organizācijām, gan cilvēkiem ar invaliditāti, bet eh, mums ir jāturpina šis ceļš. Mums ir nepieciešams eh, nodrošināt ar vien lielāku emancipāciju un eh, toleranci. Ļoti labi, ka padome jau ir pieņēmusi priekšlikumus, kas ir saskaņā ar 19. pantu līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu, bet jūs skaidri noteikti zināt, ka diskriminācijas aizlieguma noteikumi uh, Eh, ne visos gadījumos aizsargā diskriminētās personas. Ir svarīgi nodrošināt eh, juridiskās kompetences. Vēlos tagad runāt par ļoti konkrētu, konkrētām lietām, kas ir eh, interseksuāļu tiesības un to diskrimināciju. Jau šeit runāju par ļoti konkrētām ciešanām, un tā tas arī ir. Esmu gandarīts par to, ka jau 2016. gada jūnijā padomu pozitīvi ir eh, reaģējusi un komisijas eh, priekšlikumiem par LGBTI eh, personu tiesībām. Esmu lepns par to, ka mēs esam pieņēmuši pasākumu sarakstu, kas ir vērsti, lai novērstu lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un arī interseksuāļu tiesību ievērošanu. Uh, Tas bija vēsturisks moments. Mums tagad ir pienākums regulāri uh, atskaitīties par to, kāds uh, progress ir panākts. Padoma vēlas darīt visu, lai nekādā gadījumā nepieļautu diskrimināciju, kas ir balstīta uz seksuālo orientāciju un dzimumu identitāti. Un dalību valstīm ir pienākums uh, rīkoties saskaņā ar šo aicinājumu. Cienījamie deputāti, uh, vienlīdzīga izturēšanās ir ļoti būtiska, un lai mēs to tiešām varētu panākt, ir jāsadarbojas pilnīgi visiem. Komisija ir izveidojusi pasākumu sarakstu, tas iekļauj arī paraugu prakses apmaiņu, un tas ir ļoti pozitīvi. Mums ir nepieciešama arī sabiedrības informēšana par šiem jautājumiem. Mēs varam spērt varbūt nelielus soļus, bet reāli tie ir lieli soļi. Mums ir nepieciešams integrēt interseksuāļus lai nebūtu pieļaujamas piespiedu operācijas, nevajadzīgas operācijas, un lai mēs atrisinātu arī informētās piekrišanas problēmu. Tā savukārt ir jautājums, kas ir saistīts ar medicīnisko ētiku, un šī ir dalība valstu kompetence. Jautājums ar uh, dzimšanas reģistrāciju, tas arī ir nacionāls jautājums, un šeit mēs runājam par ļoti konkrētiem jautājumiem, kas ir iekļauti arī jūsu uh, uzdotajos jautājumos. Bet um, šie jautājumi ir ekskluzīvā dalību valstu kompetencē. Tas, protams, nenozīmē, ka Eiropas Savienības līmenī mēs neko nevaram darīt. Mēs varam norādīt uz līguma pantiem, uh, kuros ir uh, norādīts uz uh, diskriminācijas aizliegumu. Interseksuāļu nediskriminēšana ir pilnīgi saskaņa ar mūsu vispārējiem principiem un tiesībām. Mums ir nepieciešams aizsargāt mūsu uh, pašu uh, vērtības, un mēs varam konstruktīvi sadarboties, un mēs varam konstruktīvi sadarboties arī tajos jautājumos, par ko runājam šodien, par ko ir paredzēts balsojums rīt. Paldies jums visiem! Vēlos atgādināt, tieši tā kā es teicu pašā sākumā, Rumānijas uh, padomas prezidentūra uzskata par vienu no savām prioritātēm cīņu pret diskrimināciju, un šī ir viena no iespējām Uh, to darīt, un tiešām esam lepni, ka varam to darīt. Paldies, ministra kungs, un tagad lūdzu Jurovas kundze, komisāra. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, pirmām kārtām vēlos pateikties uh, parlamentam par to, ka jūs esat iekļāvuši darba kārtību, uh, darba kārtībā šo jautājumu par LGBT personu diskrimināciju ir nepieciešams uzlabot LGBTI personu dzīves kvalitāti. Un uh, parlaments ir nācis klajā ar ziņojumu par šo jautājumu, un tas tieši konkrēti skar interseksuāļu tiesības. Un tā mums ir iespēja politiski rēģēt uz šo situāciju. Mums ir pasākumu saraksts, lai varētu veicināt LGBTI personu uh, līdztiesību. Turpākajos mēnešos būs jau trešais ziņojums par pasākumu saraksta ieviešanu, un es runāšu par šo sarakstu. Uh, Uh, komentāra, mana komentāra beigās. Vēlos runāt arī par problēmām, kas ir saistītas ar interseksuāļu tiesībām. Mēs visi zinām, un jūs esat to pieminējuši, šīs personas saskaras ar ļoti nopietnām problēmām, tāpēc, ka šīs personas neiedarās uh, pašreizējās uh, vispār pieņemtajās uh, dzimuma kategorijās, sievietes vai vīriešā uh, kategorijā. Un, uh, tas ir sevišķi attiecas uz bērniem un zīdaiņiem, viņi nevar vēl dot pilnīgu piekrišanu operācijai vienkārši tādēļ, ka viņi vēl ir mazi. Un Eiropas Savienībā būtu nepieciešams definēt veselības politikas, kā arī veselības pakalpojumu sniegšanu, lai varētu šo situāciju labot. Subsidaritātes princips tiek ievērots un ētikas, medicīnas ētikas jautājumi ir uh, dalību valstu kompetencē ir nepieciešams paredzēt uh, iespēju norādīt arī trešo dzimumu, reģistrējot jaundzimušo, un arī šis jautājums ir dalību valstu uh, kompetencē. Ir nepieciešams, lai dalību valstis saskaņā ar starptautiskajām uh, tiesībām nodrošinātu uh, visas obligātās iespējas. Piemēram, Eiropas Savienības tiesa uh, ir norādījusi to, ka uh, piespiedu sterilizācija ir pretrunā ar konvencijas 8. pantu. Tagad runāšu par uh, pasākumu sarakstu, kas ir saistīts ar LG, LGBTI personu tiesību aizsardzību. Komisija ir uh, uzsākusi vairākas sabiedrības informēšanas aktivitātes tā, lai uh, transpersonas un interseksuāļi uh, Uh, šo, šo personu tiesības būtu ievērotas. Mēs finansiāli atbalstām nevalstiskās organizācijas, kas darbojas šajā jomā, un šīs organizācijas uh, veicinā personu tiesību aizsardzību. Mēs esam arī publiskojuši video, uh, kurā tiek skaidrots par to, kādas tiesības ir šīm personām un kā šīs tiesības ir jāaizsargā. Pēc uh, parlamenta lūgumā mēs esam arī uh, veikuši pētījumu. Pasākumu sarakstā ir arī uzraudzība un ieviešana uh, attiecībā uz uh, LGBTI personu tiesībām saskaņā ar uh, brīvās pārvietošanās uh, principu. Komisija turpinās uzraudzīt situāciju dalību valstīs vai dalību valstis pilnībā uh, ievēro uh, brīvās pārvietošanās tiesības, uh, iekļaujot arī uh, seksuālās identitātes jautājumus. Šogad ir paredzēts jauns Eirobarometra pētījums pār LGBTI personu diskrimināciju. Būs arī aptauja. Šajā aptaujā mēs uh, saņemsim informāciju uh, par to, kāda ir reāla situācija, līdz ar to varēsim pielāgot arī turpmākos soļus. Tā būs tiešām laba eh, iespēja eh, veidot nākotnes eh, LGBTI personu tiesību aizsardzības sarakstu, un komisija to sagatavos, un parlamentam būs iespēja to apstiprināt. Komisija plāno turpināt savu darbu, lai veicinātu LGBTI personu uh, līdztiesības un komisija nodos visus šos darbus arī nākamajam komisijas sastāvam. Vēlos uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai pilsoniskā sabiedrība piedalītos šādu sarakstu tapšanā, un tas attiecās arī uz tiem jautājumiem, par kuriem mēs runājam tieši šodien. Vēlos runāt arī par to diskusiju, kas mums ir bijusi līdz šim. Komisija turpina horizontālās um, vienlīdzīgās attieksmes direktīvas ieviešanu. Jā, varētu teikt, ka šobrīd situācija ir apkaunojoša, tas, ka šī direktīva padomē ir bloķēta. Jūs noteikti zināsiet, ka šis normatīvais akts prasa uh, vienbalsīgu pieņemšanu, līdz ar to katrai dalību valstī ir jāpiekrīt. Un, kā jau esmu teikusi, uh, Jau daudzus gadus šī direktīva ir bloķēta, un tagad ir iespēja runāt par pastiprinātu sadarbību. Un dalību valstis, vismaz uzklausot tās reakcijas, ko es dzirdēju gan padomu sanāksmē, gan arī divpusēji, tiekoties ar dalību valstu pārstāvjiem, dalību valstu pārstāvji ir teikuši, ka viņi vēlētos uh, vairāk uh, diskutēt par šo jautājumu, viņi negribētu šajā jomā pieļaut šo pastiprināto sadarbību. Uh, Tāpēc vēlos jums nodot uh, informāciju par šo situāciju, un, protams, es turpināšu uh, izdarīt spiedienu tā, lai mēs varētu atkal un atkal runāt par iespēju pieņemt šo direktīvu. Es gribētu, lai šī direktīva tiktu pieņemta. Un pēdējais komentārs no manas puses. Jūs pieminējāt arī uh, runas, uh, uh, arī nievējošos izteikumus, kas tiek uh, pausti internetā vai arī vispār kopumā, naidarunu. Un uh, mēs vēlamies panākt to, lai radikāli internetā un uh, citā vidē uh, mazinātos naida runas izpausmes. Līdz šim esam jau kaut ko panākuši, informācijas tehnoloģijas sektors darbojas un jau ir zināmi rezultāti, bet, protams, ir nepieciešams turpināt līdz mana mandāta beigām. Paldies! Thank you, um, Commissioner, and we... Komisāru, un mēs turpinām debatas. Dodu vārdu uz vienu minūti deputātam Žozīnas Jufariem. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Pēc uh, kustības mītū sākuma arī ļoti daudz LGBT pārstāvji nāca klajā ar saviem uh, vērojumiem ar hashtagu mīkvīri. Ir nepieciešams veidot visaptverošu eh, pieeju cīņai pret diskrimināciju un nedrīkst pieļaut nekādu uh, diskrimināciju atkarībā, pret, uh, atkarībā no uh, seksuālās orientācijas dzimuma. Uh, Eh, piederības. Mums ir jāprasa, lai dalība valsts nodrošina pamattiesību ievērošanu, nodrošināšanu pie, piekļuvi izglītībai, veselības aprūpei. Komisija ir jāveido visaptvaroša stratēģija LGBT personām, kas iekļautu eh, taisa skaitā interseks personu civilu stāvokļu atzīšanu, eh, preventīvus pasākumus no homofobiem uzbrukumiem un jādomā nopietni par LGBTI personu tiesību aizsardzību. Paldies, nākošais runātājs Džulija Vorda. Kad runājam par LGBTI cilvēkiem, aizmirstam interseksuāļus. Viņi ir dehumanizēti jau vairākus gadsimtus. Tas tiek uzskatīts par veselības jautājumu, lai gan interseksuālim būt nav nekas neveselīgs. Operācijas, kas tiek veikts uz bērniem, manuprāt, ir briesmīga lieta. 2019. gadā tādas ķermeņa autonomijas pārkāpumu pieļaušana nav pieļaujama. Tas, ka mēs ļaujam mainīt bērnu ķermeni un viņiem nav iespējas pret to prestosties, ir Tas nozīmē, ka mēs uzspiežam šo bināro sistēmu. Taču cilvēki var būt dažādi. Interseksuāļi rāda, ka kategorizēt cilvēks pēc dzimuma pazīmēm nav reāli. Esmu kopā ar viņiem visiem, īpaši bērniem, jūs nesat vieni. Paldies, Stīvens kundze. Priekšsēdētais kundze. Pat tagad LGBTI tiesības netiek garantētas visā Eiropas Savienībā. Ir milzīgs atšķirības starp dalību valstīm. Nav vispārējas aizsardzības runājot par seksuālo orientāciju vai īpatnībām. Daudzas valstis neatzīst laulības starp diviem vīriešiem vai sievietēm. Beļģijā tas ir atļauts. Sterilizācija ir nepieciešama astoņās valstīs, un 18 dalību valstīs ir nepieciešama garīgās veselības diagnoze. 21 dalību valstī tiek veiktas bērnu dzimumu orgānu ķirurģiskā normalizācija. Tas taču neatbilst mūsu cilvēku tiesību hartai. Komisijai būtu jānodrošina prioritizācija, runājot par šiem cilvēkiem jaunajā programmā un jāstiprina sadarbība starp dažādiem ģenerāla direktorātiem. Piemēram, izglītība, veselība jaunais strateģiskais dokuments, kas nodrošina līdztiesību. Eiropai ir jāpauž šī informācija par LGBTI jautājumiem. Eiropai ir jānodrošina visu ģimenes locekļu brīva kustība, sevišķi runājot par Eiropas Savienības tiesas lēmumu Nav pieņemams, ka šie cilvēki tiek skatīti kā otršķirīgi. Ernsta kundze. Šodien pirmo reizi mēs runājam par rezolūciju par interseksuāļu tiesībām. Un tiešām ir pienācis īstais brīdis šādu rezolūciju pieņemt. Līdz šim tas bijis īstais tabū runāt par šo jautājumu. Cilvēki līdz ar to ir tādā bez uh, tiesību uh, vidē nonāk. Un daži cilvēki, kas uzskata, ka tas viss ir ļoti nepareizi un ka ir nepieciešams vienkārši izvairīties. Un, uh, piemēram, pat uh, zīdaiņi jau tiek ar operāciju palīdzību laboti. Viena lieta, manuprāt, ir absolūti skaidra, ka mums ir nepieciešams darīt visu, lai šādas operācijas, šāda veida medicīniskā iejaukšanās zīdaiņiem vispār būtu aizliegta, jo tas var izraisīt ļoti nopietnas sekas un medicīniski šādas operācijas nav vajadzīgas, jo interseksuāļi nav nekādā gadījumā slimi. Uh, Viņi ir personas, kurām ir tiesības lemt par savu ķermeni un uh, tiesības arī baudīt mūsu cieņu. Un uh, nebūtu nepieciešams personu apšaubīt. Tāpēc arī uh, paredzēt interseksuāļu tiesību pārkāpumu kriminalizāciju, lai būtu pozitīvi pasākumi, kas nodrošinātu šīs tiesības un vajadzības gadījumā būtu nepieciešams arī dokumentos norādīt uz uh, tādu dzimumu, uh, tādu dzimumu, kas būtu pieņemams. Liels paldies, un tagad lūdzu Lopes Agilāra kundze. Man ir eh, komisārs eh, kundze jautājums mutisks. Uh, attiecībā uz mūsu mutisko jautājumu, kas ir parlamenta instruments. Piedaloties visās debatēs attiecībās diskrimināciju, ar kur saskars Eiropas pilsoņi, un šajā gadījumā it īpaši ir jārunā pār uh, Eh, personu grupu, kas ir vismazāk aizsargātas, eh, un šie cilvēki nereti tiek diskriminēti un pat kriminalizēti viņu seksuālās orientācijas dēļ. LGBT, transseksuāļi, interseksuāļi, šīs personas tiek skartas, un tāpēc ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību. Vislabāko praksi tajās dalībvalstīs, kas atšķiest ar to, ka to redzējums ir pirmkārts neuzskatot interseksualitāti, transseksualitāti vai seksuālo orientāciju kā patoloģiju, un turklāt, kas neuzspiež kādu dzimumu piedarību transseksuālām, interseksuālām personām ar medicīniskām vai mm, farmakoloģiskām vai ķirurģiskām darbībām. Atcerēsimies eh, Lunačekas ziņojumu, kur mēs pieņēmām, kas skar šos jautājumus. Runātājs tiek pārtraukts. Mums ir jāievēro runas laiks un ziņoja, kā brīvais mikrofons e, šīm debatēm notiks, bet mēs jau strādāsim desmit minūtes pēc pusnakts. E, līdz ar to e, mums ir ļoti jāierobežo runas laiks. Nākošais runātājs, deputāte Forence. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es uzskatu, ka jau tas izskanēja, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai šīs debatas notiktu, tās skar LGBT personu tiesības, un mēs gatavojamies pieņemt rezolūciju par interseks personu tiesībām. Kā jau norādīja kol kolēģis Vjotī, pie šiem jautājumiem ir strādājusi LGBT ties, sību grupa. Tāpat arī esam gandarīti par to, ka uh, feministu kustība aizvien biežāk sevi definē kā transfeministu kustību, jo ļoti bieži sieviešu uh, tiesību liberalizācija iet roku rokā ar LGBT tiesību liberalizāciju. Kā jau kolēģis sacīja, ir jānosoda jebkura veida ķirurģiskas intervences, kuras Eh, bērniem liktu izvēlēties eh, vienu vai otru dzimumu piedarību. Paldies! Nākošais runātājs. Eh, Staršņiečko. Nav nekādu vajadzību, lai Eiropas Savienība runātu par personām, kurām ir kādi dzimuma traucējumi, tā saucamie LGBTI un tā tālāk, mēs ļoti daudz runājam par šīm personām. Vai tiešām šī grupa tik ļoti svarīga sabiedrībā? Un var teikt, ka viņi ir tādi privileģēti. Piemēram, nesen uh, Lielbritānijā bijusi situācija, kad uh, uh, policija ir, uh, policija ir ielauzusies uh, uh, sievietes mājā un arestējusi to vienkārši tādēļ, ka viņa par vīrieti nosauca vīrieti, kas ir mainījis savu dzimumu. Uh, Nu, īsten, interesanti, īstenībā mums tomēr ir jābūt tiesībām gan mm, internetā, gan arī ārpus interneta paust savu viedokli. Šobrīd vienkārši Eiropas Savienībā, Savienībā notiek cenzūra un uh, sabiedrība tiek ierobežota. Jorovas kundze, lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Pirmīt es izteicos ļoti plaši, tāpēc tagad izteikšos īsi. Es vēlos jums pateikties par debatēm parlamentam, eh, kurš apliecināja savu iesaistīšanos šajā darbā. Un savu, no savas puses es mēģināšu rīkoties tieši tāpat un paudīšu savu gatavību strādāt pie šī svarīgā darba kārtības punkta un nākošajiem soļiem. Viena konkrēta lieta, manuprāt, kas mums kopīgi ir jādara ar LGBTI intergrupu, ir veikt izvērtējumu tam, kā darbības kādi pasākumi ir jāveic, kādi soļi ir jāspēr nākotnē, kas ir jāmaina. Runājot par LGBTI darbības plānu, mums būs jauna data no Eirobarometra, un es domāju, ka ir ļoti būtiski mums tikties un strādāt kopā šis ir kā uzaicinājums no manas puses, un manuprāt, tas ir viens ļoti būtisks aspekts, pie kura mēs varam strādāt kopā. Paldies, komisāru, un visbeidzot dodu vārdu ministram Čambam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies vēlreiz par šo viedokļu apmaiņu kura ir parādījusi to vēl, cik daudz ir darāmā. Vienlaicīgi mēs varam lepoties par soļiem, kas ir spērti šajā virzienā, kā jau pirmīt es norādīju padomē, pozitīvi e, reaģēju uz komisijas e, veicamo pasākumu sarakstu, kā arī ir atbalsts no padomu. Mēs e, pilnībā esam par jebkura veida diskriminācijas un vardarbības apkarošana ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropa ir progresa, gaismas un iecietības pusē. Mēs esam atbildīgi par to, kā politiķi, lai e, mūsu vārdi e, tik pārveidotos darbos. Paldies ministram, kolēģi, debatas mēs beidzam un ir sagatavot seši rezolūcijas priekšlikumi pēc debatēm, viena no Lībē komitejas un pieci piecas rezolūcijas no eh, individuālām grupām. Balsojums notiks ceturtdien. Paldies, un tagad pārējot pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir mutisks jautājums par eh, kanābis lietošanu medicīniskiem mērķiem, ka šajās debatēs nebūs brīvā mikrofona, ņemot vērā to, ka mēs esam eh, krietni vien iekavējuši darba kārtību. Es saprotu, arī kolēģi vilšanos, taču es eh, tiku informēta, ka mēs pārsniegsim mums atvēlēto laiku un strādāsim vēl pēc pusnakts. Bet uh, tagad es došu vārdu uh, motiskā jautājuma autorei Dubraukai Švicai debašu ievadam. Paldies, priekšsēdētāji! Um, liela daļa parlamenta aktivitāšu koncentrēja, ir koncentrējusies uz veselības jautājumu, veselības aprūpas, medikamentu pieejamības jautājumiem, kā arī bija mutisks jautājums par kanābis jeb marihuanas izmantošanu medicīniskiem mērķiem. Mēs vēlētos balstīties uz zinātnisku datu izmantošanu kanābisi, marihuanas izmantošanu medicīniskiem mērķiem. Tā tad tīri medicīniskais kanābis. Un, manuprāt, Ehm, šeit ir vairāki teksti, kuri var tikt interpretēti dažādi. No vienas puses ir runa par marihuānas izmantošanu medicīniskiem mērķiem, no otras puses ļaunprātības vai pārkāpumi šādas izmantošanas gadījumos. Līdz ar to ir nepieciešams, eh, lai būtu maksimāla THC koncentrācija produktā un ikvienai dalībvalstī ir jāvar pieņemt likumus šajā sakarā un jānovērš medikamentu izmantošana eh, nepareiziem mērķiem, kas varētu radīt problēmas uh, pacienta veselībai. Mēs līdz ar to vēlētos dzirdēt skaidrojums no komisijas puses, ko tā uzskata, ko tā domā par šīs eh, aktīvās vielas lietošanu, kādi ir pētījumi, kas šobrīd pastāv un ir pieejami Eiropā, un vai komisija uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāveicina un jāfinansē pētījumi par kanābis izmantošanu medicīniskiem mērķiem. Vai komisija ir nolūks veidot normas kanābis izmantošanai, taiskaitā nefarmaceitiskai izmantošanai? Komisija ir jāstrādā ar nacionālajām lēmēju iestādēm, lai precīzi definētu medicīnisko kanābis jeb marihuānu, kā arī noteiktu maksimālo līmeni medikamentos uz eh, kanābis bāzes, kā arī Tas attiecas uz tiem medikamentiem, kuriem nav veikts tipa uh, apstiprinājums, un arī jāveic šie aprēķini uh, molekulām uz kanabinoīdu bāzes kas var atšķirties, kā arī ir jāparedz precīzas dozas, jāparedz, kas nodarbosies ar ražošanu, kas kontrolēs šos elementus, un vai medikamenti arī būs pie, pieejami nepilngadīgajiem, E, kā, un kā būs ar pacientiem ar īpašām vajadzībām un kā būs ar sievietēm stāvoklī. Vai ir pieejami e, dati vai bāze zinātniskajā literatūrā par kanābis izmantošanu un vai ir terapijas, kas e, pieprasa šo medikamentu uh, izmantošanu. Piemēram, tas šeit ir runa par dažādu vēža paveidu, epilepsiju, astmas un kronisko slimību strāda, eh, ārstēšanu, spazmodisku slimību ārstēšanu, kā arī eh, pacientiem ar depresiju, ar kroniskām eh, depresīvām slimībām, vajadzētu panākt eh, definīciju noteikšanu, kā arī paredzēt to, ka kanābis izmanto tikai pacienti, kuriem ir patiešām vajadzība pēc šīs uh, subs, uh, eh, ārstieciskās substances. Uh, Katrā gadījumā medicīniskais lietojums ir stingri jāierobežo un jāparedz tikai un vienīgi medicīniskiem mērķiem, paredzot to, ka jebkāda veida ļaunprātīga vai nepareiza izmantošana netiek pieļauta. Paldies! Paldies! Kolēģi, pēdējo desmit gadus laikā interese par šīm terapijām, kas saistīta ar kanabisu, pieaug kā arī kanabis izmantošanai medicīniskos nolūkos. Terapeitiskais lietojums ir pārunāts ar dažādām slimībām saistītām, runājot par multiplās sklerozes spazmām, arī satraukumu un daudz ko citu. Gribētu uzsvērt nefarmaceitisko kanabisu un medicīnisko produktu, kas ir izveidoti no kanabisa atšķirību. Runājot par regulatīvo punktu, mūsu teikšana ir visai ierobežota. Tad nacionālās iestādes nolems, vai tas ir legāli lietojams. Taču Eiropas Savienības uh, farmaceitiskais ietvars runā par uz kanabisa bāzes veidiet medicīniskiem produktiem. Uh, tikai pēc tā kvalitātes, drošības un efektivitātes novērtējuma, kas liecina, ka tā lietojums ir labvēlīgs. Kad tas nonāk tirgū, medicīniskie produkti tiek uzraudzīti farmakovigilances ietvaros. Tas attiecās arī uz šiem produktiem. Kā Eiropas Savienība var rīkoties. Dialogs, zinātniskie pētījumi ir piemērs mūsu pievienotai vērtībai. Koordinācijas starp dažādām aģentūrām ir svarīgas. Tagad par katru jautājumu atsevišķi. Gribu uzsvērt, ka ir nepieciešams vairāk pētījumu runājot par drošību un efektivitāti iespējas atbalstīt to būs iespējams Horizon 2020 ietvaros 19. un 20. gadam. Pētījumu un inovāciju programmās mēs esam finansējuši dažus projektus. 40 miljoni tika veltīti kanabisa izpētei un arī kanabisa uh, sastāvdaļas iespējām. Mēs turpināsim šo iespēju. Horizon Eiropā kanabis pētījumi tiks atbalstīti, runājot par jaunajām terapeitiskajām pieejām. Otrie jautājumu grupa - veselības aprūpes jautājumi ir ļoti sarežģīti, bet tos pieņem Eiropas uh, dalību valstis. Mēs sniedzam tikai medicīnisko produktu ietvaru ieteikums runājot pēc tam, kad tiks pierādīta to efektivitāte. Cita tā izmaiņa ir, izmantošana ir dalību valstu ziņā, taču Eiropas Savienība var piedalīties šai diskusijā 16. gadā monitoringa centrs sāka jaunu pētījumu, sniedzot informāciju par kanabis lietojumu. 18. gadā aģentūra publicēja ziņojumu par medicīnisko izmantošanu, par jautājumiem un atbildēm šai ziņā. Tas bija atbildot uz interesi par šo tēmu. Trešie jautājumu grupa gribu uzsvērt, ka nefarmaceiniska medicīniskās hānas lietošana ir ārpus mūsu kompetences, bet mēs zinām, ka Pasaules tirdziet, eh, veselības organizācijā notiek lielas diskusijas par atkarību, runājot par psihoaktīvajām vielām. Ja šeit būs kādi secinājumi, tad mēs to varēsim lietot. Paldies! Paldies komisārei Līsas kundze! Paldies, priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi! Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos ir prātīgs pasākums. Marihuānas produkti tiešām var palīdzēt pacientiem gadījumos, kad citi medikamenti nevar līdzēt vai nepalīdz pietiekami labi. Taču jābūt ļoti uzmanīgiem. Viena iespēja ir tāda, ka mēs tā ar, kā ar Pavlovas suni reaģējam, dzirdam vārdu marihuana un uzreiz ir reakcija, ka šeit ir kāda nelegāla narkotika, ir nepieciešams ļoti ātri reaģēt, līdz ar to šādu Pavlova uh, refleksu nevajadzētu tagad ieslēgt. Bet te pašā laikā jāuzmanās, lai pacienti neizveidotu tādu attieksmi, kā, ko kādreiz e, izstāstīja kāds ārsts. Nu, kāds pacients šim ārstam teica, ka manai mugurē līdz tikai marihuānas smēķēšana un nav nekāda izmeklējuma, tad līdz ar to izrakstiet man to marihuānu. Uh, Lai nebūtu tā, ka pacienti tagad uzskatā, ka tagad ir visas iespējas eh, lietot marihuānu. Tas nozīmē, ka ir jābūt ietveram, jābūt uzmanībai, un rezolūcija tas ir arī skaidri pateikts. Tieši kā ar citiem medikamentiem ir nepieciešams pirmām kārtām uh, Eh, iziet cauri visu apstiprināšanas procedūru, lai nebūtu tā, ka vienkārši marihuāna ir atļauta un viss, tad līdz ar to ir jābūt skaidram ietvaram, un es ceru, ka šo rezolūciju rīt atbalstīs vairākums. Paldies! Lielas paldies, Balas kungs, jums divas minūtes. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Kādu dienu man bija muskuļu sāpes, un Francijā es apmeklēju, eh, devos pie neirologa. Vienīgais, ko viņš man ieteica, bija smēķēt hašišu. Uh, Bet pirmkārt, smēķē tikai tik veselībai, otrkārt, hašišs manā valstī ir aizliegts. Nedomājiet, ka visā Eiropā šodien var izmantot medicīnisko kanābis, tā tad molekulu CBD, nē, tā tas nav. Mums ir nepieciešams veidot Eiropas ietvaru, un e, tāpēc ir ļoti svarīgi, kom, lai komisija sniegtu skaidras norādes dalību valstī. Otrkārt, Rezolūcija, kas šeit tiek prezentēta, ir skaidra attiecībā uz to, ka mm, ārstie tiks kontrolēti eh, un eh, parakstīs eh, receptes. Tas nozīmē, ka ārsts būs vienīgais tiesnesis, kurš varēs atļaut kanābis bāzes medikamentu izmantošanu atsevišķu sāpju gadījumos. Bet ir vairāki grozījumi, ko iesniedz konsultācija konservatīvie deputāti. Uh, Eh, kur uzskat, ka eh, var būt noderīga tikai medicīniskā, ārstnieciskā forma šai molekulai, jo mēs zinām, ka ir arī vieglās eh, parakstīšanas formas, uzlējumi, pomādes un citi var būt efektīvāki un mērtiecīgāki pacientiem, kuri slikti panes šo medikamentu. Tāpēc būsim uzmanīgi. Ir jābūt medikamentam, tam ir jātiek kontrolētiem, bet ir arī jāuzticas ārstiem, lai tie varētu parakstīt citas formas platformas zāles, un tas ir arī mūsu grozījuma mērķis - šīs zāles, kas būtu piemērotākas konkrētām patoloģijām vai perso eh, eh, personībām. Šeit mēs runājam tikai par medicīnisko kanābis molegulu CBD un nevis izklaidei lietoto marihuānu. Uzsver to vēlreiz. Un arī Nevajadzētu, lai farmaceitiskie lobby būtu lielākie ieguvēji visā šajā pasākumā. Paldies, un tagad deputāta grupu uz pusotru minūti. E, es varu atbalstīt e, ne tikai to, lai mēs varētu uh, izmantot dabiskus līdzekļus, bet uzskatu, ka arī profilakses uh, līmenī ir nepieciešams darboties veselības aprūpē, profilaksei ir ļoti būtiska loma, un tas nozīmē ne tikai risku novēršanu. Šobrīd rezolūcijā ir runāts par pētījumiem, par oficiāliem datiem, par to, ka marihuānas izmantošana uh, farmakoloģiskos nolūkos šobrīd šie pētījumi ļoti ierobežoti. Ir tikai daži uh, līdzekļi un daži medikamenti, tiek, kas, kuros tiek izmantoti uh, marihuānas produkti. Pirms mēs ļausim izmantot marihuānu medicīniskos nolūkos, būtu nepieciešami klīniskie pētījumi tā, lai mēs pārbaudītu kanabioidu izmantošanu un vai mēs varam pieļaut THC augstu līmenī Un pirms medicīniskos nolūkos marihuāna būtu izmantojama, ir nepieciešami klīniskie pētījumi un pārbaudi attiecībā uz ļoti konkrētām slimībām. Tikai tādu mēs šo narkotisko vielu varētu izmantot tā, lai būtu vairāk labumu nekā negatīvo pušu. Būtu jāpieļauj iespēja izmantot marihuānu medicīniskos nolūkos tikai atsevišķos gadījumos jo atceramies arī, kā narkotiku izmantošana uh, nozīmē to, kā organisms pielāgojas, līdz ar to ir jāpalielina deva. To mēs nedrīkstam aizmirst. Paldies, tagad lūdzu Flanagana kungs, vienu minūtu. Es atbalstu šo rezolūciju. Mums ir jāiezveido nepieciešamā sistēma, lai varētu legalizēt medicīnisko kanabisu. Mums ir nepieciešams izbeigt situāciju, kurā kāds pāris tā vietā, lai varētu ārstēt savu meitu, sešreiz gadā brauca uz Holandi, lai iepirktu tur zāles. Viņiem to vajadzētu iepirkt legāli un piegādātai mājās tam vajadzētu būt. Domāju, ka brī, kustības brīvība, aprites brīvība, kas mūsu pamatā attiecās arī uz zālēm Ļoti bieži mēs redzam, ka šīs zāles var palīdzēt viņu meitai, ko es minēju jau iepriekš, tagad ir izdevies izveseļoties. Mums ir nepieciešams, lai šāda nākotne būtu pieejama visiem. Rezolūcija daļai to panāks. Paldies! Paldies, komisārī vārds! Kolēģi, Gribētu pateikties par šo interesanto diskusiju. Gribu secināt, ka komisija turpinās veikt savas darbības, kas ļaus mums labāk saprast zinātnisku šo jautājumu un attīstīt to tālāk. Paldies komisārei! Tā tad ir rezolūcijas projekts. Balsošana būs rīt, un tagad pārējām Pie nākošā pēdējā jautājuma cilvēku dzimums šūnas līnijas genoma modificēšana. Došu vārdi autoram uz divām minūtēm Mikolašiča kungam. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, mēs tagad runājām par šo ārkārtīgi būtisku jautājumu, un tas ir ne tikai saistīts ar mūsu sabiedrības attīstību nākotni, bet uh, par, ar visu, uh, ar visas cilvēces uh, nākotni. Mēs runājot par cilvēka dzimumu šūnas līnijas genomu pārveidošanu, runājam nevis par tikai ierobežotu cilvēku grupu, bet par ļoti plašu cilvēku grupu. Tas attiecas gan uz uh, gan uz slimību izpēti ir nepieciešams šeit skaidri norādīt, eh, ka ir atšķirības starp eh, dzimumu šūnas līnijas genomu pārveidošanu un eh, cita veida šūnu pārveidošanu. Ģenetiskās pārmaiņas ietekmēs arī nākotnes paudzes. Nētiskie eksperimenti, kas notiek Ķīnā, un to dara pētnieks Hečan Kei, un uh, šādos pētījumos radās pirmie dzimumšunas līnijas genoma rediģēšanas mēģinājumi. Nepietiek ar to, ka vienkārši mēs aicinām viņus rīkoties ētiski, lai nebūtu šādi pārveidoti bērni. Jautājums, par ko šobrīd ir jārunā, ir nevis tikai kā mēs to visu panāksim, bet uh, kas tiek darīts. Dzimuma šūnas līnijas genoma pārveidošana noteikti ir jāaizliedz, jo tas ir pretrunā ar cilvēku tiesībām, ar e, tādām tiesībām, kas ir saistīts ar reproduktīvo e, gēnu inženēriju. Tas ir pretrunā ar e, starptautiskajām cilvēku tiesību normām nevaram atļaut, kā zinātnieki eh, dara, ko uzskata, to, ko uzskata par vajadzīgu. Tāpēc ir nepieciešams par šo jautājumu diskutēt publiski un nodrošināt eh, pareizus zinātniskus datus sociālajā kontekstā. Mēs aicinām komisiju uzņemties līdera lomu, eh, lai aizliegtu visā pasaulē cilvēku dzimumšanas līnijas genam pārveidošanu. Paldies! Paldies! Un tagad došu Čāmas kungam vārdu. Kolēģi, gribētu pateikties par iespēju runāt šos jautājumus par cilvēku dzimumšūnas līnijas genomu pārveidošanu. Tas ir interesants jautājums, un domāju, ka komisijai ir svarīgi šos jautājumus izprast detalizēti. Es zinu, ka nesen divi uh, notikums, uz ko atsaucās divi parlamentārieši, ir radījuši dažādas iespējas, kas varētu izrietēt pirmie klīniskie pētījumi, kur notika genomā pārveidošana e, cilvēkiem, kam ir problēmas, nopietnas medicīniskas problēmas. Tas, protams, palielina mūsu zināšanas par cilvēka genomu un par slimību ģenētiskiem uh, iemesliem varētu ļaut izstrādāt jaunas terapijas pret šādām slimībām. Taču no otras puses mēs, protams, esam satraukti par iespēju nākošās paudzes šādā veidā manipulēt. Šai sakarā gribētu teikt, ka sabiedrības un ētiskās sekas šādai manipulācijai uh, jau ir pārunāts vairākas desmitgades politiski politiķi un zinātnieki labi zina, kāda ir šī situācija. Tas ir radījis arī zināmas juridiskās iniciatīvas, kas stingri regulē cilvēka genoma manipulācijas un modifikācijas. Gribētu norādīt, ka likumdošana šajā līmenī attiecībā uz medicīniskām ierīcēm un farmaceitiskām vielām, somatiskiem iemesliem, gribētu arī vērst jūsu uzmanību uz pamatiesību hartu, kur pirmais princips ir cilvēka cieņa un kas aizliedz eigēniskas prakses – medicīnas un bioloģijas laukā. Domāju, ka šī genoma pārveidošana būtu nelegāla Eiropas Savienībā. Runājot par nākotni, jāpiezīmē, ka līguma 187. pants uzsver ka dalību valstīm, nevis Eiropas Savienībai, ir kompetence par medicīnisko aprūpi, taiskaitā par ētiskiem jautājumiem. Gēnu pārveidošana ir jāregulē dalību valstu līmenī. Domāju, ka Eiropas komisijai ir iniciatīvas tiesības sekošam jautājumam, un, ja nepieciešams, sagatavos likuma priekšlikumus. Rumānijas prezidentūra un arī citas prezidentūras nākotnē, protams, dos prioritāti šādu priekšlikumu izskatīšanai. Paldies! Paldies, komisāri Jūrava, kolēģi! Komisija patiešām saprot šīs ētiskās un juridiskās problēmas, kādas varētu rasties. Globālā līmenī mēs piedalāmies dialogā ar starptautisko sabiedrību, zinātnes akadēmijām, OECD, bioloģiskās, nanotehnoloģijas un citu tehnoloģiju komitejām. Mēs esam aplūkojuši šos ētiskos jautājumus, runājot par cilvēka genoma rediģēšanu. Pasaules tirdzniecības, organ... Pasaules veselības organizācija arī šos jautājumus skar. Eiropas Savienības līmenī mūsu pētījumu programma un klīnisko pētījumu un medikamentu prasības aizliedz šādas pētījumus. Eiropas Savienībā ir arī laba regulatīvā vide. Runājot par medikamentiem, kas tiek pamatoti Eiropas padomes cilvēktiesību aizsardzību. 13, 98, runājot par terapijas jautājumiem, arī prasa efektivitātes un kvalitātes stingru kontroli un atļauju sistēmu. Taču lēmumi par šiem jautājumiem, par in vitro fertilizāciju un papildu projektiem, protams, ir dalību valstu prerogatīva. Komisija, protams, sadarbojas ar nacionālajām varas iestādēm, lai monitorētu šos procesus. Eiropas neatkarīgā ētikas un jauno tehnoloģiju grupa izstrādās savu viedokli par cilvēka genoma rediģēšanu, kas aplūkos dažādus ētiskos aspektus. Komisija arī skatās, kā varētu izmantot sabiedrības attieksmes šajos gadījumos par to, cik lielā mērā jaunās tehnoloģijas ir pieņemamas veselības nolūkiem, un organizēsim arī pasākumu tieši par šo terapiju. Paldies! Nebūs brīvā mikrofona procedūras Līzes kungs. Paldies, priekšsēdētājas kundze, cienījami kolēģi. Mūsdienu uh, gēnu tehnikā ir lieliski iespēja, šī iespēja mums ir jāizmanto, taču ir svarīgi nospraust ētiskās robežas, lai nebūtu tā, ka visu, ko tehniski var paveikt, to arī paveic. Eksperimenti, uh, par kuriem mēs dzirdējām, ko veica pētnieks Hedžan Kuj, viņš sniedza par to informāciju novembrī Hongkongas konferencē, Un tas ir gadījums, ka tik tiešām uh, notiek iejaukšanās cilvēku dzimumšūnas uh, līnijas genomā. Un šādi pētījumi, šādi eksperimenti ir bezatbildīgi. Uh, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tiešām būtu ilgspējīgi risinājumi. Ir jāpieturās pie robežām, pie ētiskām robežām. Tiešām paldies par padomē par to, ka tā ir uh, norādījusi uz uh, uh pamatiesību hartas eh, deklarāciju. Eh, šī, eh, šīs deklarācijas interpretācijas ir ļoti pareiza, manuprāt, un nedrīkstam pieļaut situāciju, ka kaut kas tāds vēl atkārtotos. Lielas paldies, tagad lūdzu Balas kungs. Oui, uh, Būsim skaidri un nepiekāpīgi. Pirmkārt, mums nav zināms, kas notiek ar šo ķīniešu zinātnieku veikto pētījumu. Pagaidām vēl nekas nav pierādīts attiecībā uz viņa apgalvojumiem. Tāpēc es aicinu rīkoties ļoti piesardzīgi. Mēs nevaram skriet pakaļ reklāmas efektam. Otrkārt, tik tiešām Eiropas Savienībā pastāv tiesību harta Un ir jābūt eh, piemēram attiecīgam leģislatīvam ietvaram, kas aizliedz tāda veida prakses, kas var būt bīstamas. Un visbeidzot, trešais elements, kas varētu būt likteņa ironija, šis ķīniešu zinātnieks apgalvo, ka ir izmantojis CRISP, kas deviņ kā tehniku, un šodien šo tehniku mēs paši izmantojam jaunām eh, dārzeņu hibrida eh, selekcijas metodēm, kur